darbu nākotnē. Gribu pateikties visiem, kur izteicās šī ziņojuma sakarā, un vēlreiz gribu pateikties komisijai. Paldies! Paldies par jūsu darbu kā referentei, un es ceru, ka saprātīgi lēmumi tiks pieņemti. Tagad diskusiju par šo tematu mēs pārtrauksim. Rīt pulksten 12.30 balsojumu laikā mēs varēsim pieņemt saprātīgus lēmumus. Un nākošais ziņojums saskaņā ar darba kārtību ir Kreutzmanas ziņojums par muitas darba intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu. Un vārds referentam uz četrām minūtēm. Ja, Priekšsēdētā kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, kolēģi. Intelektuālā īpašuma tiesību, jeb ja IT aizsardzība mums, um, mūsu ekonomika ir neatņēmama sastāvdaļa pārkāpumi, kas, uh, kuru skaits pieaug, uh, apdraud ekonomiku un darba vietas, viltot produkti, kaitē ne tikai attiecīgai rūpniecībai, bet uh, var kaitēt arī veselībai un patērētāju drošībai. Uh, Mēs par to bieži aizmirstam šīs diskusijas ietvaros. Muitas iestādes um, Eiropas Savienības ārējās robežas ir salīdzinoši uh, labā situācijā, lai apturētu preces un neļautu tam ienākt Eiropas Savienības tirgu. Līdz ar to uh, šis uh, ziņojums atspoguļo uh, izaicinājumu, kas mums tā priekšā komisija to ir atzinusi un pat paplašinājusi šo ziņojumu, ir iekļausi papildu pasākumus pret uh, produktu viltojumiem, īpaši internetā, bet, uh, manuprāt, ir vēl milzīgs potenciāls, lai uzlabotu uh, spēlētāju situācijas. Runāju par um, muitas iestādēm, tiesību īpašniekiem, patārētājiem. Man bija četri mērķi pie šī ziņojuma. Pirmkārt, uh, uzlabot patārētāju aizsardzību, atslogot muitas iestādes otrkārt, treškārt, uh, stiprināt tiesību īpašnieku situāciju un ceturtkārt, uh, datu aizsardzības uzlabošana. Šāda intelektuālā īpašuma tiesība īstenošana noteikti būtu patērētāju interese, jo uh, viltot produkti neiziet nekādu kvalitātes kontroli un apdraud patērētāju veselību un drošību. Mūsu komitejā rādīja šausmīgas bildes patērētāju bildes, kas um, uh, nonāca kontaktā ar um, ar viltotiem produktiem. Piemēram, daži auto īpašnieki iegādājas bremžu sistēmas, kas nebija kvalitatīvas, varat iedomāties, ar ko tas var beigties. Lūk, vēlamies līdz ar to uzlabot un atvieglot muitas iestāžu darbu. Lai izsakotu šiem tiesību pārkāpumiem, būtu jāievieš vienota procedūra kas būtu vienkārša un caurskatāma. Ja tātad tiesība īpašnieks apstiprina pārkāpumu un ja preces uh, uh, turētājs neiebilst, tad varētu pat uh, tiesu nepiesaistot šo preci apturēt. Tas mazinātu birokrātiskumu, palīdzētu muitas iestādes uh, darbam un uh, tiesību īpašniekiem. Protams, jāuzlaba arī kontakti starp uh, muitas iestādēm Eiropas Savienībā un ārpus tās, palīdzētu arī apspiest, tas ir um, apturēt um, nu, tuvu avotam. Um, šo preču viltošanu. Galu galā jādomā par konkurētspēju Eiropas Savienībā un eh, jāaizstāv mūsu pašu intelektuālā īpašuma tiesības. Tam ir vairāk priekšlikumi, lai to panāktu. Eh, pirmkārt, eh, labāk jāinformē visi iesaistītie spēlētāji. Šī informācija ir jāvar izmantot lai, teiksim, ārpus tiesas ietvaros risināt strīdus. Tre par trešo aspektu es vēl diskusijas ietvaros izteikšos atsevišķi. Paldies! Eh, eh, sveicu eh, komisāru Šemets kungu un dod viņam vārdu komisijas vārdā. Paldies, priekšsādātā kungs, deputāti. Prieks par Intu Jūri un Imku komitejas pozitīvu atsauksmi par mūsu priekšlikumu. Paldies Jerganam Kreutzmanam īpaši par lielisko darbu pie šī ziņojuma. Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga mūsu sabiedrībā. Īstenošana ir milzīga nozīme. Runājot par jūsu teikto, ļaujiet man trīs lietas paust. Pirmkārt, nav tiesība bez īstenošanas. Likumdevēji tātad ir sastādījuši likumdošanu par tiesībām muitas iestādēm. Tas ir jāīsteno. Tātad a priori uh, nevajadzētu izņemt nevienu IIT pārkāpumu no aptvēruma, regulas aptvēruma. Tad arī pretējam ir spēks, proti nav īstenošanas bez tiesībām. Runājot par intelektuālā īpašuma tiesību iedibināšanu. Ja Tas jāatrunā attiecīgus tiesību aktos, proti šo aktu saturā. Ja mēs šeit sekotu jūsu priekšlikumam, tad, ja nav pierādījumu pārkāpumam Eiropas Savienībā, šie viltotāji būtu jāpalaiž. Runājot par medikamentu tranzītu. Te mums ir bijusi problēma, un mēs konsultējoties ar interesantiem, piesaistot starptautiskus partnerus, pārskatījām likumdošanu, lai to uzlabotu. Es brīdinātu līdz ar to mainīt tekstu pēdējā brīdī, jo tas varētu sagraut iepriekš paveikto. Runājot par pārkāpumiem patentu jomā, Piemēram, mums šķiet, ka preces nedrīkst iznīcināt bez juridiskās procedūras un bez uh, iesaistīto pušu piekrišanas. Un uh, trešais vēstījums šobrīd mums ir nepieciešama praktiska un racionāla pieeja, lai efektīvi apkarotu mazo paku uh, plūsmas, mums ir nepieciešamas procedūras, tas ir mazo sūtījumu plūsmas, nepieciešamas procedūras, kas darbotos praksē. Jādefinē labāk delģētajos aktos, ko vēlamies panākt. Racionālā pieeja nozīmē, ka muitas iestādes turēs preces, ja ir adekvāti pierādījumi. Racionāls uh, nozīmē arī to, ka operatori jābrīdina iepriekš pirms preču aizturēšanas, tad uh, muitas iestāžu aprīkošana, uh, lai panāktu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu piemērotā līmenī, uh, palīdzēs mums noteikt zelta standārtu starptautiski intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanai. Um. Paldies, komisāra kungs. Un tagad Inta komitejas vārdā vienu minūtu Badijai Kučetkundzei. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Kā starptautiskās tirdzniecības komitejas locekli. Pirmkārt, gribu uzsvērt to, cik šis notiekums ir svarīgs gan e, uzņēmumiem, gan patērētājiem. Ļoti nozīmīgi stiprināt ir intelektuālā īpašuma tiesības un cīņu pret falsifikācijām, kas šo e, viltotu jumu skaits ir ļoti lielā mērā pieaudzis. Tāpat gribu atgādināt, ka mm, ir jāuzsver muitas iestāžu loma. Tad, kad mēs runājam par intelektuālā īpašuma tiesībai aizsardzību, nemainot būtisko likumu. Tomēr likuma reforma šķiet nepieciešama, tāpēc gribētu lūgt komisiju, lai tuvā nākotnē tā nāk klajā ar priekšlikumu, kas dot atbildi uz pašreizējo e, intelektuālā īpašuma tiesību kontekstu. Un visbeidzot, gribu aicināt izslēgt ģeneriskos e, medikamentus no regulas e, pielietojuma sfēras bez pamatota eh, motīva un pieļautu to nogādu trešajās valstīs, kur tie ir nepieciešami. Paldies! Paldies! Paldies tev, Eiropas Tautas partijas vārdā, Galo kundze. Merci, Paldies priekšsēdētāji! Šī 2003. gada regulas pārskats eh, atbilst vispārējās apziņas brīdim eh, par to, cik lielus zaudējumus izstāja eh, nodara viltojumi. Cilvēcīgā ziņā ir jārunā par pilsoņu veselību, par drošību, kas var tikt apdraudēti, jo viltojumi attiec ne tikai uz luksus precēm, bet arī uz rotaļlietām, uz zālēm taiskaitām. Eh, par ekonomisko un sociālo politiku runājot, skaitļi ir daļrunīgi - 250 eh, miljārdi eiro. Zaudē Eiropas uz gadu viltojumu dēļ. Eh, un tas grauj katru gadu 100 tūkstošu darba vietu. Šāda situācija nav pieļaujama pašreizējās krīzes kontekstā it īpaši. Tāpēc es vēlos pateikties referentam Kreutzmanam Un IMCO komiteja ir strādājusi ļoti cītīgi pie šī dosieja, lai sagatavotu līdzsvarotu ziņojumu, kas garantē efektīvu tiesību turētāju aizsardzību un taisnīgas procedūras. Par pielietojumu sfēru runājot, mēs esam izstāguši personiskās, eh, personisko bagāžu procesuālā ziņā mēs esam noteikuši atšķirības starp ekonomiskiem operatoriem, kuri iet cauri muitas procedūrām un gala patēra lietotājiem, e, kuram ir jāsaņem aizsardzība. Par, visbeidzot par ģeneriskajiem medikamentiem runājot, mēs esam snieguši precizējums komisijas tekstam, lai tas atbilstu uh, starptautiskajiem Eiropas uh, Savienības saistībām. Sociālisti un goē ir pieprasījuši vēl stingrāku kontroli uh, muitas uh, orgānu uh, intervencēm, un tautas partija atbalstīja 110, 109 un 121 grozījumu. Tāpat arī kompromis grozījums ir iesniegts un pieņemts delegācijās 14. jūnijā, un rītdienas balsojums norādīs eh, parlamenta nostāju, lai uzsāktu sarunas ar eh, padomu. Paldies par uzmanību. Paldies. Tagad sociālistu grupas vārdā vārds Anai Hēdai. Paldies. Uh, Es apsveicu šo darbu pie regulas e, e, pārstrādāšanas un paldies arī referentam par labo sadarbību ar ANR referentēm. Šeit ir runa par daudzām precēm, kas patērētājs skar ļoti tieši, piemēram, rotaļlietas, medikamenti. Tas var pat būt dzīvības bīstam, ja tie ir viltoti produkti. Mums jāgādā pār patērētāju drošību iekšējā tirgu un tieši tādēļ uh, precēm, kas tiek importētas privātiem mērķiem vai paralēlam importam, uz tiem jātiecina izņēmums. IMCO komitejā vēlam arī uh, regulas apsvērumā iekļaut tranzitpreces, bet, diemžēl, šeit ir runa par ģeneriskiem izstrādājumiem, kas var tikt apgrūtināt ar šo regulu, tādēļ Simko un Jūrī komitejās ar kolēģiem vienojos par dažiem grozījumiem, lai piekļuvu ģeneriskiem produktiem eh, dalībvalstīs tiktu saglabātā. Centrālais grozījums ir saistīts ar to, ka eh, zināmas preces netiek regulas aptvērumā iekļautas, attiecībā uz ģeneriskiem izstrādājumiem mēs arī balsosim pret Kreutzmann tekstu, lai šo vienkāršo to procedūru neatiecinātu uz viltotiem produktiem vai pirātiskiem produktiem pretējā gadījumā eh, tranzīta jomā arī var tikt radīts risks patērētājiem. IMCO par šo jautājumu ir izteiksies, IMCO komiteja. šeit pastāv risks, ka ģeneriskie izstrādājumi tiktu uh, konfiscēti un līdz ar to apgrūtināts pārobežu transports. Mums ir nepieciešams augstvērtīgu ģenerisku produktu uh, piekļuvu pacientiem. Šī, šīs ģeneriskās zāles ir nepieciešamas dzīvībai. Paldies! Tagad e, gribēju dot vārdu Mandersa kungam, taču viņu neredzu zālē. Līdz ar to vārdu došu Engstrēmu e, kungam zaļo vārdā lūdzu. Paldies. Mēs visi zinām, ka viltotas preces ir kaut kas slikts, un mēs to nevēlamies Eiropas Savienībā. Bet atgādināšu, ka mums ir jau tiesība akti, kas regulē arī muitas iestāžu darbību. Kas šeit jauns šajā ziņojumā? Muitas iestāžu atbildība tiek paplašināta. Runa nav vairs tikai par viltot preču apturēšanu. Tagad muitas iestādes regulēs visus tiesiskos uh, ar to saistītos jautājumus, runājot arī par patentiem. Bet uh, muitas iestādes to mm, tām nav īsto kompetenci, lai to darītu. Patentu lietas ir eh, neticami sarežģītas. Eh, arī specializētās iestādes to nevar izdarīt, nerunājot par muitas iestādēm, kurām ir cita specializācija. Un tas rada problēmas īpaši bezpatentu medikamentiem. Organizācijas, kas strādā pie piekļuves šiem medikamentiem ļoti norūpējušās par šo ziņojumu un uzskata, ja tas tā tiks pieņemts, tas apgrūtinās piekļuves šiem medikamentiem. Vēl viena lieta, ko vēlos, kurai vēlos pievērst jūsu uzmanību par maziem sūtījumiem. Tas tiešām var graut e-tirzniecību. Mēs tomēr to nevēlamies. Ja cilvēks ir eh, iegādājies eh, smartphone telefonu un eh, pasūta to tiešsaistē, tad šis sūtījums tiek iznīcināts, jo ir aizdomas, ka pārkāpts patentu, pārkāp, pārkāpta patentu likumdošana un tas mums nepalīdzēs daudz. Paldies, un tagad švaba kungs. Priekšsādātāja kungs, kolēģis, kolēģi, man šķiet, ka Greitsmanu ziņojums nav jāpārstrādā lielos vilcienos. Pamat nostādnes uh, ir jāintegrē visa Eiropas uh, intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģijā, kā Galo kungs jau teica. Uh, Eh, tikai vienu daļu vēlamies vēl pamainīt. Vēlamies vairāk eh, aizsardzības eh, starptautiskās tirzniecības ietvaros. Tas ir būtiski patērētājiem, ne tikai viņiem. SAO iziet no tā, ka katru gadu mēs ciešam, mēs zaudējam 200 mm, miljārdus dolāru jo bez eh, sankcijām cirkulē viltotas preces mūsu tirgos. Un, ehm, ja mēs pieņemtu šo likumdošanu, un tas palīdzētu nedaudz uh, izskaidrot uh, situāciju ar intelektuālo īpašumu jaunieši saprastu, ka šīs preces nekrīt no debesīm, ka ir kāds izgudrotājs un autors, un uh, viņam pienākas uh, zināms uh, atalgojums par to, ko viņš ir izdarījis, un ļoti labi, ka komisija mūs šeit ir atbalstējusi. Runājot par motas iestāžu lomu um, sadarbība ar muitas iestādēm atvieglos uh, pirātismu un viltošanas apkarošanu. Protams, uh, patentu strīdus muitas iestādes nerisinās, bet runājot par brendu viltojum, viltojumiem un uh, um, pirātismu, te muitas iestādes uh, var mums palīdzēt, un es domāju, ka diskusijas ar padomu Es ceru, ka diskusijas ar padomu palīdzēs vienošanos panākt otrajā lasījumā. Paldies! Nākamā runātāja - Gebhards Kundz. Paldies priekšsādātāju kolēģiem. Šis jautājums ir jāatrisina, tas ir skaidrs un prieks par priekšlikumu no komisijas. Runa ir par patērētā drošību Mūsu rīcībā ir eh, informācija par to, cik problemātiski var būt šie produkti cilvēku veselībai, lab, labsajūtai, un arī runājot par cenām. Uzņēmumiem jānodrošina iespēja pārdot preces, eh, kuras paši ir saržojuši, ievērojot intelektu tā lai īpašuma aizsardzības kritērijus. Viens jautājums paliek um, vēl atverts šķiet, bet uh, daudz jautājumu jau ir atrisināti. Runājot par bezpatentu medikamentiem un tranzītu, tas tomēr ir ļoti būtisks uh, aspekts. Nedrīkstam pieļaut uh, problēmas kas nav saistītas ar intelektuālo īpašumu, bet uh, kuru sakne meklējama pilnīgi citā jomā. Tad mums ļoti piesardzīgi jārīkos, bet citādi Hedz kundze ir uh, lieliski pastrādājusi. Vēl viens aspekts, kas mums rūp, un Šemetkungs jūs pareiz teicāt par uh, patentu lietām. Uh, šeit um, tiesiskums ir tas princips, pie kur jāpieturas. Mm, tāpēc mēs, e, mūsu grupa nevarēs Kreitsmanu kungu ziņojumu atbalstīt. Vēlamies e, gan tiesisko noteiktību, gan tiesiskumu kā tādu un e, pilsoņu tiesību ievērošanu. Mums nav viena alga, kas eh, beigās eh, notiks, un eh, tāpēc mūsu pozīcija līdz beigām vēl nav izstrādāta par šo ziņojumu. Paldies! Tad vārds Bastos kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos apsveikt referenti par sagatavotu ziņojumu un uzdot jautājumu, kas ir ļoti būtisks Eiropai Piedzīvojot eh, smago eh, sociālo finanšu krīzi, eh, intelektuālā īpašuma aizstāvēšana cīņā apkarojot produktu falsificēšanu ļoti nozīmīga. Šī aizsardzība, tai ir jāatbalsta tie pasākumi, kas, ko mēs īst, īstenojam izpētes un zinātnes jomā, un jāpalīdz veidot jaunus uh, jaunus izaugsmas pasākumus un eh, radīt jaunas dalība, eh, eh, darba vietas. Tomēr pēdējā laikā mēs skriet, vērojam, ka aizvien biežāk notiek intelektuāla īpašumtiesība pārkāpuma pārkāpumi, kas kopumā izraisa 250 miljārdu eiro peļņu uzņēmumiem un 100 tūkstošu darba vietu zud iznīcināšanu Eiropas līmenī, kā arī tas ļoti nozīmīgi var apdraudēt Eiropas patērētāju veselību un drošību, jo ļoti daudz šie viltietie produkti, pārtiks produkti, kosmētiski izstrādājumi, medikamenti tiek ražoti. Eh, apgabalos eh, valstīs bez jebkāda regulējuma. Tāpēc mums ir jāapzinās to, cik nozīmīgi ir nepieļaut iekšējā tirgu nokļūt šādiem eh, falsificētiem produktiem. Pārskatot esošo regulējumu, mēs varēsim stiprināt esošā regulējuma ievērošanu, stiprināt intervenciju leģitimitāti, celt juridisko skaidrību piemēr, pielāgojoties jaunajām realitātēm, ņemot vērā jaunās notikuma att attīstības tendences un labāk pasargāt Eiropas patērētājus. Intelektuālā īpašuma tiesības ir e, būtiska prioritāte, lai varētu sasniegt 2020 e, stratēģijas mērķus, lai varētu nodrošināt e, visaptverošu noturīgu izaugsmi. Persben, rap. Paldies. Eh, tagad vienu minūtu runās Raptī kundze. Raptī kundze, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, šodienas temats iekļauj divas dimensijas. Pirmā dimensija ir ekonomiskā un komerc. Otrais ir morālais aspekts. Viltojumi E, ir ar savām izmaksām e, ekonomikai, nodarbinātībai, sociālajai aizsardzībai. Šis um, dobotais aspekts jautājumam, kuru mēs apspriežam šodien, mēs to nedrīkstam aizmirstam. E, ir jāuzdod muitām, muitu amatpersonām pieņemt lēmumus pēc būtības. Es uzskatu, ka mums ir ļoti rūpīgi e, jāizturas pret šiem jautājumiem, jo pilnīgi noteikti ir jāiztērno kontrolas, šīs kontrolas tām ir jānorit likuma ietvaros, bet tajā pašā laikā mums ir e, jābūt ar zinām elastīgumu Un es domāju, ka tīpaši tas attiektos uz ģeneriskajiem medikamentiem. Un, lai saukt lietas īstajos vārdos, ir jāuzstāj uz to, ka vairāki lieli uzņēmumi eh, rod līdzekļus, ir atraduši līdzekļus lai nepieļautu ģenerisko medikamentu tranzītu Āfrikas valstīm. Paldies, nākošais runātājs konfe, Koferati. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Mūsu mērķis ir garantēt patērētāju drošumu. Tā tad nedrīkst pieļaut kļūdas pārāk um, pārcenšoties piemēram, e, muļtām ir e, jāievēro stingri savas kompetences. Tāpat par med ģeneriskiem medikamentiem runājot. Tie nav viltoti medikamenti, tie ir medikamenti, kuros tiek izmantota attiecīgā molekula bez um, kas ir būtiska. Un tāpēc es domāju, ka ir skaidri jānorāda speciālie un ģeneriskie medikamenti. Pretējā gadījumā mēs dodarīsim um, kaitējumu patērētājiem. Un es domāju, ka ir pilnīgi saprātīgi aizstāvēt sociālistu demokrātu uh, viednostāju šajā sakarā. Paldies! Un Nākošais runātājs ir Goģena Pēresam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt eh, tajā pašā virzienā, eh, kā kolēģis Kof. Ferrati, jo patērētāja tiesība aizsardzība e, notiek pastiprināta aizstāvot intelektuālo īpašumu, tīpaši autortiesības. Un muitas atsevišķos gadījumos apzinās, ka e, krāpnie, krāpšanās atse, var pa, apdraudēt e, pilsoņu veselību. Tāpēc ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu šādu preču iekļūšanu un komercializāciju. Un ir jāizvairās no nelegālu um, preču eksportēšanas no Eiropas Savienības. Bet ir jārod līdzsvars starp aizsardzību un intelektuālā īpašuma ievērošanu un e, korektu regulējumu attiecīgi. Nedrīkstētu paļauties vilinājumiem veidot uh, Eh, tādu likumdošanu, kas būtu pārāk stīva, jo šādā veidā mēs nepieļautu ģenerisko medikamentu nokļūšanu Eiropas Savienībā, kus, kur savukārt ir būtiski mūsu pilsoņiem un Āfrikas valsts iedzīvotājiem. Paldies! Nākošais runātājs eh, Kellijs. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties par iespēju izteikties par šo ļoti svarīgo jautājumu. Es gribētu pateikties komisāram un referentiem par sagatavotajiem priekšlikumiem un ieteikumiem. Un tad, kad mēs runājām par to, ka Eh, kādas naudas summas tiek zaudētas eh, katru gadu, cik daudz darba vietu tiek sagrautas katru gadu, kā eh, tiek ietekmēta mūsu pilsoņu veselība un drošība. Šie jautājumi ir ļoti nopietni un es apsveicu šo iniciatīvu, it īpaši attiecībā uz IPR, jo tad, kad mēs runājam par ekonomisko krīzi un šīm milzīgajām naudas summām, mums jāapzinās, cik lielu devumu mēs varētu dot ne tikai mūsu pilsoņiem, bet visai ekonomikai. It īpaši apsveicu e, vienkāršošanas pasākumus, lai muitas amatpersonas varētu efektīvāk risināt šos jautājumus. Paldies! Paldies! E, tagad vārds Pendergasta kundzei. Paldies, eh, priekšsēdu kolēģi. Viltoto preču skaits arvien pieauga, eh, muitas iestādes aiztur arvien vairāk tādas, un tas parāda, ka viltotie medikamenti rad, apdraud, eh, rada arvien lielāks risks patērētāju drošībai un viņu dzīvībai. Eiropas uzņēmēji arī cieši būtis zaudējums Tādēļ ir efektīvi jāpiemēro ES īpašuma tiesības pie āriem robežām. Tomēr mums jāuzmanās, lai uh, e, ES īpašuma, uh, e, intelektuāla īpašuma tiesības nekļūst pa pašmērķi. Uh, inovācijas jāveicina, mums ir jārod plašāk pieeja intelektuāla īpašuma tiesībām, ir jāņem vērā komerciāla juridiskie konteksti, jāņem vērā arī mazo uh, sūtījumu īpašie apstākļi, patērētā interesēs. Esmu ļoti nobežīsies par uh, muitas procedūrēm uh, eh, paredzēto ļoti īso laiku. Mēs nedrīkstam uh, ģenerisko medikamentu uh, aprit, piemēram, ierobežot. Tas būtu bīstam un kontraproduktīvi. Paldies, vārds Melcerkungam. Paldies, priekšsēd. Ko vieni sēst, to otri uh, pļaus, tāds ir sens latīņu uh, uh, sakām vārds, un tieši to arī dara uh, viltotāji, kas pārdod uh, lēti preces un uh, gūs lielu peļņu. <clears throat> viltots preces. Taču tādējādi tiek dārgā e, uh, produkta izstrādes e, de, e, neņemt vēlā un viltotāji kļūst arvien nekaunīgāk. Ne tikai produkti, bet pat firmas katalogs un viss internet. E, Eh, mājaslapa tiek um, viltot ķīniešu eh, pētnieki kopē Eiropas produkts, tos reģistrē kā Ķīnā kā patents un tad iesūdz tiesā oriģinālu produktu izstrādātājs. Produktu pirakterija ir vienkāršāk pret to cīnīties ar vienkāršām nebirokrātiskām eh, procedūrām, nenoslogojot pārāk eh, patērētājs. Eh, no Ķīnas ceļas 85% viltoto izstrādājumu pret to jāvērš efektīvāk. Paldies, tātad bez sasku kundzei vārds. Paldies. Intelektuālā īpašuma tiesības ir viens no svarīgākiem elementiem inovācijām. <clears throat> Ja tiek pārkāptas uh, šīs tiesības, uh, tad uh, tam jāparedz sankcijas. Pilnīgi skaidrs. Um, mums ir nepieciešama pievienotā vērtība šajā jomā, lai ļautu rasties jaunām idejām. Tāpēc viltošana un pirātisms ir jāapkaro. Mums jāiejaucas, lai šīs nelegālās aktivitātes eh, nenotiktu. IIT jānodrošina regulas pārskatīšanas ietvaros, jāmodernizē normas, jāņem vērā izaicinājumi praksē, jāņem vērā ekonomikas situācija. Paldies, un tagad došu vārdu komisāram Šemetis kungam, eh, debats kopsvilkumam. priekšsēžkungs, godātie deputāti, referentu kungs, paldies par ļoti interesanto debatu. Neapšaubām patērētāja drošība, veselība, kā arī ES uzņēmumu konkrēt spēja ir mūsu kopīgās prioritātes. Komisijas ierosinājums ir vērsts uz to, lai rastu pareizu līdzsvaru starp e, intelektuālo īpašumu tiesību labāku, stingrāku piemērošanu, kā arī leģitīmas tirdzniecības vienkāršošanu šīs dienas debats parādīja, ka eh, tie paši mērķi ir arī parlamenta deputātiem. Mums ir jāņem vērā arī plašākais politisks konteksts. Uh, likumdošana uh, un notiekuma attiecībā uz trešām valstīm. Vēl to tie medikamenti ir uh, tāds ļoti delikāts jautājums. Mums taču ir, mums ir tomēr jāseko ļoti rūpīgi, jā, jāizdomā ļoti rūpīgi, kā šos jautājumus risināt. Par to debatēs plaši tik runāts, un man jāsaka, ka nesenie notikumi Indijā parādīja, ka Indijas uh, ministrs patiesībā uzsvēra, ka <clears throat> uh, viņiem nav vairs domstarpība ar ES jautājumā par viltotiem medikamentiem. Mūsu ierosinājuma formulējums ir formulēts līdzsvarot un apdomīgi. Es ļoti rūpīgi ņemšu vērā jūsu izteikumus, piemēram, par muitas darbu. Ne katram aspektam ir vietas šajā likumdošanas aktā, taču jūsu viedokļi nāk īstā laikā, e, tie tiks ņemt vērā, pārskatot esošo daudzgadu intelektuālo īpašumu tiesību rīcības plānu. Daži no jums uzdeva jautājumu, kād uh, likumdošana, kas attiec uz saturisko pusi, tikšot grozītais, jūs var informēt, ka tirdzniecības marku pārskatīšana ir paredzēta šoruden, tad arī mēs nāksim ar saviem priekšlikumiem klajā. Runājot par ierosinājumu aptvērumu un patentu iekļaušanu tajā, protams, mēs piekļau, piekritam, ka patentu jautājumi ir ļoti sarežģīti, tie jārisina ļoti rūpīgi, tādēļ ierosinājām divas dažādas procedūras un patentiem pastāvētu juridiska procedūra pārkāpumu konstatēšanai, kas būtu atšķirīga no viltoto preču jautājumu risināšanas. Muita ir īstā iestāde tomēr šo jautājumu risināšanai, un patenta aizsardzība, manuprāt, ir tieši tikpat svarīga kā citu intelektuālu īpašumu tiesību aizsardzība. Mēs nevaram atbildēt visus jautājumus šodien, un tomēr cerēsim, ka līdzsvarot risinājumi var tikt rasti ātri, lai nodrošinātu, ka ierosinājums tik pieejams līdz gada beigām, saulēcīgi, lai nosvinētu vienotā tirgus 20. gada dienu. Es apliecinu, ka komisija darīs visu, kas ir savās spē, spēkos, lai procesu atbalstītu. Paldies, komisārkungs, un tagad Vēlreiz vārds uh, referentam Kreitsman kungam. Priekšsēdētā kungs, mani tomēr skar šī diskusija. Ir skaidrs, ka muitas iestādes uh, nedarbosies ar patentiem, to komisārs apstiprināja. Un sociāldemokrāta komentārus es arī īsti nesaprotu. Manuprāt, nepamatotas ir šīs bažas. Uh, jo teksts par bezpatentu medikamentiem skaidri pasaka, ka muitas iestādes nē stāsies pret brīvēju tirzniecībai ar šiem bezpatentu medikamentiem. Tas ir vēlreiz pasveitrots mūsu tekstā. Mm, Tiešīs uh, tiesiskuma princips ir ievērots, liberāliem tas ir ļoti svarīgi. Proti, tas, eh, kas cieš eh, pēc lēmuma pieņemšanas, var lēmumu apstrīdēt. Šis princips tiek ievērots. Labi, ka mūsu grozējumi ir pārņemti. Eh, par daudzētiem aktiem runājot, mēs ierosinājām 2 kg un 3 gabalus, padomu vēlas 3 kg un 5 gabalus par maziem sūtījumiem runājot. Ceru, ka panāksim labu rezultātu gal galā. Uh, un eh, ka rīt eh, būs labs iznākums balsojumā, lai eh, stātos pretēji padomēji vienoti un lai līdz gada beigām spēkā stātos regula, kas palīdzētu visiem patērētājiem, uzņēmumiem, lai tiktu nodrošināt labāka datu aizsardzība, mm, lai arī muitas iestāžu darbs tiktu uh, atvieglots, lai tiktu mazināta birokrātija, lai būtu vairāk caurskatāmības. Manuprāt, mums ir izdevies. Paldies! Eh, paldies referentam par darbu. Un debats slēdz ar labo sajūtu, ka esam konstatējuši, ka uh, intelektuālo īpašumu tiesību pārkāpumu var radīt uh, tautsaimniecībai zaudējumus un mēs